Šo lēmumu pieņēma 640 deputāti. Ar 640 deputātu balsu vairākumu šis lēmums tika pieņemts, un tāpēc šie tiesību akti pilnīgi noteikti ir jāizteno, un tas tā arī notiks. Paldies, saka priekšādātāja komisāra kungam. Līdz ar to nonākam pie šo debašu noslēguma. Monsieur le commissaire. Komisāra kungs, jums vārds. Acīm redzot, labi, kas ir ieņēmis vietu, jo nākamais darba kārtības jautājums šovakar ir komisijas paziņojums par kopienas preču zīmju izmantošanu iekšējā tirgu. Komisārs Barņē būs tas, kas šīs debats arī uzsāks. Lūdzu, vārds jums, komisārkungs. Paldies, priekšstādātājs kundze, cienījami deputāti, god, eh, godātie deputāti, cienītās deputāts. Kopienas preču zīmē ir reāla vērtība mūsdienu tirgu un tā nodrošina, eh, ka tiek, pazī, ka tiek atpazīts, atpazīts uzņēmuma logo, ka tiek arī atzīta, kas ir eh, nu, tā īstā. Uh, kvalitāte, un tā ir arī cīņa pret viltojumiem. Ir vairāki uh, valsts, nacionālo tad dalību valstu lēmumu šai sakarā. Uh, kur tiek, eh, piemēram, paredzēts, ka vienā dalībvalstī izmantotās kopienu preču zīmes eh, netiek uzskatā, uzskatītas par eh, nopietnas kvalitātes rādītājiem citas, citās dalībvalstīs. Es esmu pateicīgs, ka deputāti norādīja uz šādām kļūmēm, jo šādu zīmi tiks izmantot visi uzņēmumi, tā skaitā arī mazie un vidējo uzņēmumi. Līdz šim noteikumi, saskaņā ar kuriem kopienas preču zīmes tika atļauts lietot iekšējā tirgu, bija tādi, ka patērētāji uzskatīja šīs zīmes izmantojumu par atbilstošu iekšējā tirgus principam. Katrs e, šīs kopienas preču zīmju izmantošanas ierobežojums e, tiktu uzskatīts par trūkumu cīņā pret viltojumiem. Un te es jums vēlreiz gribu paust komisijas apņemšanos strādāt pie plāna pret e, viltojumiem. Vispirms mēs uh, izstrādāsim jaunus tiesību akciņai pret uh, viltojumiem. Šī te kopienas preču zīme nodrošina cīņu pret uh, visiem viltojumiem. Un lielā mērā uh, viltojumi nāk no trešām valstīm, un uh, tas, protams, ir arī uh, mūsu uh, robežu eh, sardzes un muitas dienestu uzdevums cīnīties ar šiem uh, viltojumiem. Un te ir jāstrādā gan uh, nacionālā līmenī, gan arī reģionālā pārobežu līmenī. Un pateicoties uh, šādai cīņai, viltojumu uh, lidojumu ražotāji, uzņēmumi vairs nevarētu paplašināt savu darbību. Un mūsu politika mēģina veicināt mazo un vidējo uzņēmumu uh, attīstību Eiropas Savienībā. Es gribu atgādināt, ka šādi uzņēmumi ir 94% no visiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā. Uh, Pat labam šajā posmā mēs esam pārliecināti to, par to, ka, ka nacionālie uh, tiesību akti nebūs tādi, kas būtu pret kopienas prešu zīmes izmantošanu. Paldies, saka priekšsēdētā, paldies, komisāra kungs. Tagad. Un tagad mēs uzsāksim debatas. Vispirms runās runātā politisko grupu vārdā, vispirms tautas partijas vārdā. Hansleks kundzes divām minūtēm lūdzu. Priekšstādātājs kundze, komisāra kungs, dārgie kolēģi, esmu gandarīta par to, ka šodien mums ir iespēja uzklausīt komisijas uh, viedokli par kopienas preču zīmju izmantošanu iekšējā tirgū. Un tā ir Eiropas Tautas partija, kas eh, iestājas par šo iniciatīvu. Kā jau jūs norādījāt, komisāra kungs, šis eh, jautājums ir īpaši svarīgs juridiskai, juridisko lietu un iekšē tirgus komiteja. Iekšējais tirgus tiktu, iz, tika izveidots, lai novērstu šēršļus dalībvalstu starpā. Tāpēc mēs esam izstrādājuši kopienas preču zīmes koncepciju, pateicoties šai sistēmai. Uzņēmumiem ir viena veida aizsardzība visā Eiropas Savienībā. Eiropas uh, Savienības uh, uzņēmumi taču darbojas vienā un tai pašā tirgū. Tāpēc mēs uh, arī iestājāmies par uh, intelektuālā īpašuma tiesībām dalībvalstīs. Jūs, komisāra kungs, sacījāt, ka ir dalībvalstu lēmumi, kas ir pret iekšējo, iekšējā tirgus principu. Mūsu politiskā grupa vienmēr atbalstīs šādu pieju, kas uh, priekšroku dod kopienas pieejai. Un vēl eh, nos, noslēgumā es gribētu jauti, jautāt priekšsēdā ehm, komisāra kungs, kādas varētu būt sek, sekas tad, ja eh, dalībvalsts neatbalstīs komisijas centienu šai ziņā? Vai tādā gadījumā nevajadzētu pārskatīt regulu par kopienas prešu zīmi un regulu par, uh, par uh, preču zīmju un dalībvalstīs esošo preču zīmju harmonizāciju. Paldies! Tarabels. Lielas paldies tālāk, Tarabels kungs, sociālas un demokrāta grupas vārdā. Priekšstādātais kungs, eh, kundze. Eh, komisāra kungs jau norādīja uz to, kā var eh, efektīvi strādāt, lai mazinātu viltojumu ienākšanu Eiropas Savienībā. Kopienas preču ziņa aizsardzība nodrošina gan uh, preču kvalitāti, un šai ziņā vēl jau vairāk uh, mēs aizsargājam arī iekšējo tirgu. Jūs jau uz to norādījāt arī pats komisāra kungs. Te uh, Tikai kopienas preču zīmju izmantošana tiešām var nodrošināt iekšējā tirgus aizsardzību. Tāpēc šī preču zīme ir jāpad, jāpadara par ideālo instrumentu. Un tas arī ir jāievēro muitas dienestiem. 14. decembrī pagājušā gadā eh, komisija nāca klajā ar priekšlikumu, kādi tehniskie rezultāti ir nepieciešami, lai nodrošinātu kopienas preču zīmes izmantošanu. Eh, bet eh, Eiropas Savienības tiesa uh, prasīgi noraidīja. Un tādā veidu Uh, vēl ar vienu uh, parādās tie trūkumi, kas ir regulā 4094. Un uh, te netiek ņemti vērā tādi aspekti kā globalizācija un tehnoloģiskā, ja īpaši interneta attīstība. Un skaidrs, ka risinājumiem jābūt skaidriem un vispārīgiem visā Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, Tarabellas kungam! Un tagad uh, liberāļu kundz, vārdā Vikstrēms kundzei vārds. Uh, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, man ir liels prieks, ka, uh, protams, laiks ir vēls. Uh, Taču viens no lielākajiem priekšlikumiem Eiropas, eh, priekšrocībām Eiropas Savienībā ir tas, ka tā dod mums lielas iespējas samazināt sliekšņus, un lai mēs varētu atvērt tirzniecību starp Eiropas valstīm. Un tas rada šo pārticību mūsu kontinentam, kas ir īpaši vajadzīgs mūsu krīzes eh, laikā. Eiropa eh, nebūs stipra 21. Eh, gadsimtā caur iniciatīvām no mūsu politiķiem. Mums ir vairāk eh, jāuztver tā patiesība, ka pieaugums rodas uzņēmumos un uzņēmējos un e, to var tikai nostiprināt tikai e, caur uzņēmumiem, uzņēmējiem un to labām iespējām radīt uzņēmē, uzņēmumus, kas aug un pieņem e, darbā cilvēkus un kļūst ienesīgi un tāpēc mums ir jānodrošina iespējas attīstīt tirzniecību, un tieši tam palīdz kopienas tirzniecības zīmes, it īpaši vidējiem un maziem uzņēmumiem ko mēs gribētu, lai tie pieaug, lai bez uh, birokrātijas tās varētu izmantot uh, šo preču zīmju aizsardzību visā tirzniecībā. Tāpēc man ar bažām ir uh, pieņemtas ziņas, ka dažās dalībvalstīs pilnīgi pretēji tiem pienākumiem tās mēģina uh, ieviest uh, prasību ka uh, tas tiek izmantots tikai tad, ja izmantots uh, tiek uh, vairākās valstīs. Protams, to var izmantot arī katrā valstī, lai uh, iegūtu aizsardzību visā Eiropas Savienībā. Šīs dalībvalsts izdara tādu rīcību, ka tās ir pilnīgi pretēji uh, Eiropas nostādnēm, un tāpēc es uzskatu, ka jums, komisāra kungs, vajadzētu šīm dalībvalstīm uh, iebilst, uh, kuras mēģina ieviest jaunus kritērijus. Un e, tiešām piespiest tās izmainīt savu nostāju. Paldies! Paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk došu vārdu. Hārbor kunga, viņš pārstāvēja CR grupu. Lies paldies priekšsēdētā. Savas grupas vārdā un arī kā iekšējā tirgus komitejas priekšsēdētājs vēlos pateikties komisāram, eh, patiešām pateikties jums par to, ka jūs tik skaidri pateicāt, ka šāda eh, divu tirniet preču zīmju biroju uzvedība, piemēram, Benelux un Ungārijas eh, teritorijā ir pilnīgi nepieņemama. To es gribu ļoti skaidri uzsvērt, jo tā, tas ir apdraudējums iekšējā tirgus pamatu principiem. Un es priecājos, ka visi kolēģi izteicās par labu šāda veida lēmumu īstenošanai, tāda lēmuma īstenošanai, ko pieņems komisija. Tīri no praktiskiem aspektiem raugoties, var teikt, ka Tā ir vienkārši īpatnēja sakritība, kā abi šie preču zīmju biroji darbojas valstīs, kur, kur pašreiz ir pašreizējā prezidentūra un nākamā prezidentūra. Nu, pirmām kārtām, pirmā lieta, ko man komiteja grasās darīt, un es pārliecinoši, lai tas tā būtu, ka tajā brīdī, kad iekšā, iekšlietu ministrs ieradīsies, iekšējā tirgus jautājuma ministrs ieradīsies manā komitejā, uh, janvārī mēs pilnīgi noteikti šo jautājumu viņiem uzdosim, un mēs pilnīgi noteikti liksim viņiem doties pie saviem prečzīm birojiem un skaidru un gaišu pateikt, ka šāda rīcība nepieņema. Kāpēc nepieņemam? Tāpēc, ka tas ir uzbrukums pamatu principam, kas ir iekšējā tirgus pašā bāzē. Nedrīkst pieļaut nekādu veidu diskrimināciju attiecībā ar uzņēmumiem, vienalga, lai kur tie nedarbotos, ja viņi darbojas vienotā kopējā tirgu. Un šajā gadījumā tas ir pat vēl ļaunāk, šāds apdrains ir pat vēl drausmīgāks, jo šīs iespējas ierosinā, šī ierosinātā rīcība, šis priekšlikums, ja tas tiktu īstenots faktiski, panākt diskrimināciju pret maziem uzņēmumiem dot tiem, eh, un dot lieliem uzņēmumiem priekšroku. Eh, kolēģi, tieši mazie uzņēmumi tiktu skarti visvairāk, jo tieši viņi varētu būt tie, kas reģistrē jaunu preču zīmi, vēlas to darīt visā Eiropas Savienībā, izmantojot lūk šo lielisko priekšrocību, ko piedāvā iekšējais tirgus revolucionālo prie, eh, priekšrocību un, un vēlas šādā veidā aizsargāt savu preču zīmi, nu tad tādā gadījumā, protams, var būt tā, ka viņiem vajadzīgi vairāk kā 5 gadi, lai attiecīgo produktu laistu tirgu, bet lūk, tad jau var iznākt tā, ka kāds cits var ierasties Ungārijā un šo preču zīmi reģistrēt eh, otrais. Uh, un tas ir pilnīgi nepieņemami. Es nesaprotu, kāpēc pēc visu šī laika, ko esam pavadījuši strādājot pie iekšējā tirgus un preču zīmju jautājumu harmonizēšanas, pēkšņi ir šie divi preču zīmju biroji un iestādes, kas vēlas nākt klē ar šādiem priekšlikumiem, bet kolēģi, varbūt tas ir tāpēc, ka, protams, preču zīmju reģistrēšanas izmaksas ir samazinājušās, jo darbs ir bijis ļoti efektīvs. Un, protams, ka tieši šie divi preču zīmju biroji iestādes eh, vēloties eh, šādā veidā pretoties pašreizējai sistībai un eh, līdz ar to pieprasīs uzņēmumiem kas uh, reģistrēt preču zīmes savā jurisdikcijā, bet tā ir pilnīgas, pilnīgi sautīgas intereses no šo iestāžu puses. Nevaram tādas pieļaut. Tas ir pa, pašos pamatos pretrunā Eiropas Savienības kopējiem principiem un, starp citu, tas apdraud tieši tā, kā komisārs arī norādīja šīs milzīgās prioritātes, ko mm, šī komisija, ko, ko mēs vēlamies nodrošināt, respektīvi iekšējā tirgus tālāk attīstību un eh, tehnoloģiju attīstību. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies Hārbor kungam! Ir divi kolēģi pieteikušies eh, brīvā mikrofona ietvaros. Pirmā Toma Roitavas kundze uz vienu minūtu lūdzu. Liels paldies priekšādātāji, dāmas un kungi. Atzinīgi vērtēju to, ka komisija gadu laikā atjauninās preču zīmju tiesību aktu samaz, un ka lūk tā rezultā, pārskatīšanas rezultā samazināšās izmaksas, tiek nodrošināta aizsardzība preču zīmēm, gan produktu nosaukumiem, gan e, preču zīmēm. Tu, protams, tas ir vēl viens lielisks instruments, kā cīnīties pret preču viltojumiem, priecājos, ka komisija ņēmus vērā arī manas pašas priekšlikumus par Eiropas aizsardzības eh, ordera izveidošana šāda veida preču zīmē, jo šobrīd jāsaka, eh, drošības kvalitāte joprojām iespējams eh, patvaļīgi pārkāp trešās valstīs. Tirgotāji bieži vien Eiropas Savienības preču zīmes uzķepina virsū saviem produktiem, un, protams, ka šie produkti neatbilst mūsu standartiem. Uh, CE marķējuma aizsardzība ir ārkārtīgi svarīga, jo šis marķējums var palīdzēt patērētājiem pārliecināties par produktu kvalitāti, un tas palīdz aizsargāt arī uzņēmējs no negodīgas konkurences. Turklāt uzņēmēji tādā veidā var ša, šos standartus e, vērst, iz, e, paplašināt arī tālāk. Nu, turklāt tas notiek bez papildus izmaksām, jo šis reģistrācijas pilnvars tad var burtiski tikt paplašināts iekšējā tirgus ietvaros. Paldies, saka priekšsādātā, paldies Roitovs kundzei. Un tagad Kelīkungs uz vienu minūti. pretty unanimous šķiet, ka mēs visi esam viensprāts par to, kas tika teikts. Nu, pilnīgi noteikti, ka uh, preču zīmju attīstība, reģistrācija ir vēl viens papildus elements iekšējā kopējā tirgu. Un, protams, ka MVU mums ir jāpalīdz visos veidos, mums jācīnās pret pirātismu, preču viltošanu, tāpēc es patiešām neredzu, kā kāds var iebilst pret šo sistēmu, un īpaši šīs divas dalībvalstis, kas acīm redzot neizmanto visu preču zīmju reģistrācijas piedāvāto uh, un tāpēc jāizteno visu veidu sankcijas, lai šāda veida rīcība net, neatkārtotos. Turklāt gribu teikt, ka kopienas preču zīmes un iniciatīvas, kas ir notiek šajā jomā, vēlas Eiropas Savienību pietuvināt pilsoņiem. Tas ir ļoti svarīgi uzņēmēju attīstībai un uzņēmēju darbi, darbības izmaksu samazināšanai. Tas pilnīgi noteikti ļauj tālāk attīstīties tautsēmniecībai kopumā, un tas noteikti ir vajadzīgs viešiem tirgum. Paldies, Kelī, kungam saku priekšādātājs. Vairs runātāji nav pietekušies brīvā mikrofona procedūras ietvars, un tāpēc došu komisāram vārdu debašu noslēgumam. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze! Kā jau sacīja Vikstrēms kundze, ir jau diezgan vēls, lai mēs vēl apspriež šo tēmu, taču es gribu pateikties visiem tiem, kas izteicās, šī tēma tiešām ir svarīga. Arbora kungs pieminēja, cik lielā mērā uzņēmumiem šī kopienas preču zīme ir savu veidu inovācijas un arī aizsardzības garants. Kelī kungs jau minēja, ka mums būtu jādodas vēl tālāk aizsardzības virzienā, un tāpēc Kelī pieminēja to, ka mums kopā ar Beļģijas prezidentūru ir jāstrādā šī projekta attīstībai un Kelī kungs kopā ar citiem ir norādījis uz tiem svarīgajiem e, elementiem, kur dēļ komisija nepieļaus rotaļāšanos ar šo svarīgo kopējā tirgus faktoru. Ja mēs te pieļausim protekcionistiskus centienus vienā vai citā valstī, uh, tad skaidrs, ka tie būs mazie un vidējie izņēmumi, kas, uzņēmumi, kas cietīs visvairāk. Tāpēc komisijai tam ir jāpieliek punkts visu to iemeslu dēļ, kurus jūs jau pieminējat, tāpēc es arī gribētu īpaši pateikties Anslikas kundzei un viņas grupai, kas jau ir pierādījis savu modrību, iestājoties par šī jautājuma risinājumu. Vikstrēms kundze un arī Tarabelas kungs norādīja uz to, ko uzņēmumiem nozīmē šī kopienas preču zīme. Te ir runa par vienoto tirgu, kā jau vēlējās Tarabelas kungs, es varu skaidri paust savu nostāju, ka mēs e, gribam modernizēt šo sistēmu. Un runājot par šiem juridiskiem aspektiem, uh, Tarabels kungs, mēs, protams, aktualizēsim regulu par kopienas preču zīmi. Un mēs šajā pārskatīšanā vai piemērošanā ņemsim vērā arī pašreizējos eh, tehnoloģiju sasniegums internetu, piemēram. Un tad tā mēs arī pārskatīsim šo regulu. Vēl es gribētu pateikties Roitovas kundzei, uh, par to, ka viņa pieminēja to pašu, ko arī es pieminēju, šo konkurenci, mm, kas eh, sāsināsies tad, ja eh, mēs eh, piedzīvosim preču zīmes fragmentāciju. Un, protams, mums ir arī jācīnās pret viltojumu ienākšanu mūsu tirgū, un tā ir arī mūsu programmas sastāvdaļa. Komisija Un te mums arī ir jābrīdina, jāinformē muitas dienas dažādās dalībvalstīs, lai tādā veidā apkarotu viltojumus. Te ir arī runa par divpusējo darbu, jo īpaši ar to valsts, no kurienes nāk šie viltoju, viltotie produkti. Te mums ir jāizstrādā jo īpaši pozitīvāki pasākumi, lai varētu sadarboties ar trešām uh, valstīm, lai tādā veidā cīnītos pret viltojumiem. Un uh, Ansliks kundze man uzdeva jautājumu, kas notiks gadījumā, ja nacionālā, e, nacionālās e, iestādes iestājas par savu dalībvalstu preču zīmju izmantošanu. Es katrā ziņā negribētu te apsteigt notikums, bet es gribu jums paust savu, a, savu viedokli, ka mēs a, pat varētu arī uzsākt pārkāpumu procedūru, taču to mēs varētu sākt tad, kad tiks eh, panākti jau rezultāti iepriekšējās līdzīgās procedūrās. Tad šādi ir tie pamata elementi, un eh, kopienas preču zīme noteikti ir viens no šiem pamata elementiem iekšējā tirgu, un es pateicos jūsu sadarbībai, un mēs eh, komisiju un arī padomi vēlamās vēlamies sniegt šo impulsu, lai aizsargātu mūsu patērētājus, un katrā ziņā mēs nepieļausim šādus te novirzes no normas. Paldies! Merci, Liels paldies, komisāra kungs, saka priekšsādātāja dāmas un kungi. Līdz ar to debats ir noslēgušās. Dienas kārtība šodien ir izsmelta. Darbs tas atsāks rīt, trešdien, 22. septembrī. Un sēde būs no 9 līdz 1, pēc tam no 3 pēcpusdienā līdz 7 pēcpusdienā. Darba kārtība.